Eh, per favore colleghi, se volete prendere posto, vorrei iniziare. Dargie colleghi, lūdzu, ņemiet vietas. Abbiamo... Um... Sāksim pēcpusdienas darbu. Mums šodien ir diezgan gara sanāksme. Daudzi gribēja izteikties. Nu, tāpēc varbūt mēs negaidīsim arī pārāk daudz un sāksim darbu. Sirsnīgi sveicu jūs visus šodienas sanāksmē. Kolēģis Žolī, kas nāk no Devi komitejas, tad ir Artulas kundze, kas ir cilvēktiesība apakškomitejas vadītāja, viss ir klāt. Un kopā ar viņiem mēs varētu aprunāties Un, protams, arī mūsu paškomitejas biedri. Visi ir ielūgti un visi ir klāt. Un no sākuma runāsim par 2010. gada Saharova balvas kandidātiem. Un šī ir balva, ko Eiropas parlaments sāka dot jau 98. gadā. Un šī balva eksistē, lai norādītu un īpaši izcelstu tos cilvēkus, kas ir gatavi pakļaut pat savu dzīvību briesmām, lai aizsargātu cilvēktiesības, demokrātiju, brīvību un, un citas pilsoniskās vērtības, tā lai cīnītos pret šādu cilvēktiesību neievērošanu. Un tad šie kandidāti Protams, viss ir pierādījuši savu, savu uzticību šiem ideāliem. Priekšsēdētāja konferencē tika pieņemts lēmums par to, kuri kandidāti tiks nominēti, bet, protams, vēl ir jāizspriež, jāizrunā viss šie jautājumi, un nākamnedēļ pirmdien Mēs plānojam Strasbūrā apspriest šo daudz šos jautājumus. Un vispirms būtu nepieciešams panākt vienošanās. Bet es uzreiz atvainošos, ka es nevarēšu palikt šeit ar jums. Man ir svarīgi uzdevumi, bet novēlu jums ražīgu darbu mans atbalsts jums jau ir nodrošināts, un tagad aicināšu Hautals kundzi, kas tagad vadīs šo sanāksmi. Paldies! Liels paldies, Libertīnī kundze, kungs saka Hautals kundze, un vispirms es jums paziņošu, ka kandidātu e, pieteikšanas dienā, 27. septembris, 6. pēcpusdienā, sekretariāts e, saņēmā uh, deviņas kandidatūras, un sekretariāts uzskata, ka visi no kandidātiem atbilst eh, balvas kritērijiem attiecībā uz eh, balvas piešķiršanas nolikumu. Un deputāti, jūs varat uzzināt informāciju par katru no kandidātiem. Jūsu dokumentos te ir arī īsa biogrāfija un plašāka informācija. Vēlos tagad īsi pastāstīt par viņiem par kandidātiem un tad ļaušu izteikties pa vienam deputātam, kas arī sniegs mums plašāku informāciju par kandidātu. Un ir paredzēts šim jautājumam atvēlēt sešas minūtes. Es varu būt uh, diezgan elastīga, jo ir daži, kas gribētu runāt plašāk, tīpaši jau tādēļ, ka dažus kandidātus mums ieteica vairāki deputāti, jebkurā gadījumā nerunāsim pārāk gari, un vispirms tad kandidātu saraksts alfabētiski. Vispirms ir Akses, kas ir sabiedriska organizācija, tad ir Haitam Almaleha kungs, tad ir organizācija Breaking the Silence, tad ir Guillermo Farinas kungs, viņš kubietis un uh, ir izvirzīt vis, izvirzīts visu to vārdā, kas cīnās Kūbā par cilvēktiesībām. Tad ir Aminētu Haider, tad ir David Īsāk, Birtu Kanmideksa, Gvien Van Lī un organizācija Open Doors. Un tagad saņemsim informāciju no deputātiem par šiem kandidātiem un Arī prezentācija notiks alfabētiskā kārtībā. Jūs varat, protams, arī savā starpā dalīties, jums ir šīs sešas minūtes, nu, mazliet es ļaušu jums pārvilkt, bet ne pārāk. Un pirmām kārtām vēlos aicināt Marīti Šaki, lai viņi varētu stādīt priekšā pirmo kandidātu. Cienījamie kolēģi! Un šobrīd tiek izmantoti jauni instrumenti, lai gan apdraudētu, gan arī aizsargātu cilvēktiesības. Neskatoties uz to, ka arī pasaulē cilvēktiesības tiek aizsargāts, vēlos runāt par um, īpašu sabiedrisku organizāciju, kas cīnās par cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību un saziņu tiešsaistē. Viņi cīnās par tādu pasauli, kur visiem ir iespējas piedalīties internetā un līdzdarboties, uh, viņi ir pret cenzūru, un šādā veidā viņi ļauj cīnīties par to cilvēku tiesībām, kuriem šobrīd brīva, brīva piekļuva internetam ir liekta. Uzņēmums Access izmanto, izmanto dažādu veidu metodes, kas ļauj aizstāvēt cilvēktiesības uh, internetā. Viņi veido pilsoņu kustību, kas speciāli, uh, speciāli izveidota, lai cīnītos pret uh, interneta cenzūru. Šī organizācija ir dibināta 2009. gada pēc vēlēšanām Irānā noptikušo represiju laikā. Viņi sniedz vērtīgu tehnisku atbalstu, palīdzēja Irānas demokrātijas kustībai piekļūt internetam. Un tā kā miljoniem cilvēku apstriedēja vēlēšana rezultātus, aktīvisti izveidoja savu digitālo tiešsaistes tīklu, lai interesētās personas varētu brīvi piekļūt Facebook, Twitter un citiem neatkarīgiem mēdījiem, kā arī lietot e-pastu. Šis tīkls turpinā darboties pasaulē, jo, diemžēl, joprojām pastāv daudzas valstis, kur cilvēkiem nav iespēja brīvi paust savu viedokli. Viņi ir atbrīvojuši tūkstošiem video materiālu ir ierakstu, kuros paust protestu par cilvēktiesību pārkāpumi, un šie materiāli skaitīti vairāk nekā 5 miljonus reižu. Un tas, manuprāt, ļoti labs apliecinājums tam, ka viņi ir tiešām pretojušies cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņi ir palīdzējuši simtiem tūkstošiem cilvēktiesību aizstāvjiem, bet arī pārējiem sabiedrības locekļiem, un ir radīta droša piekļuva ugunsmūra aizsargātam sarīgam tīmekļa lapām, un neraugoties uz pastāvīgajiem vadošā režīma un hakeru uzbrukumiem, tiesību aizsardzības organizācijām nodrošināta iespēja darboties tiešsaitē. Tad jūs varat redzēt, ka šoreiz es runāju par organizāciju, kad ir izveidota uh, pēc mm, represijām, kas ir notikušas uh, pēc Irānas vēlēšanām, un viņi darbojas jau tagad visas pasaules interesēs. Viņi pirmām kārtām ir izveidojuši tehnoloģijas, kas ļauj izvairīties no interneta satura cenzūras. Viņi izmanto arī globālo pilsoņu kustību, kas nozīmē, ka pilnīgi visi var piedalīties, lai aizsargātu cilvēku tiesībās un lai veicinātu digitālo brīvību bet viņi sniedz arī informāciju masu mēdījiem, lai informētu, piemēram, politiķus tādus kā mēs par to, kādi ir pārkāpumi digitālajā vidē. Vēlos atgādināt jums visiem, ka gandrīz 4 no 5 cilvēkiem pasaulē, un it īpaši runāju par tiem, kuri ir jaunākie par 30 gadiem, visiem šiem cilvēkiem interneta piekļuva ir īpaši vajadzīgā, un tātad vēlreiz teikšu, ka 4 no 5 cilvēkiem uh, uzskata, ka brīva piekļuva internetam ir cilvēktiesība paveic, taču kādiem 30% šāda brīva pieeja ir absolūti liekta, tādēļ, ka eksistē cenzūra. Atgādināšu arī, ka brīva piekļuva internetam ir saistīta arī ar tiesībām brīvi paust savu viedokli. Pagājušo gadu vasarā Irānā cilvēki kļuva par lieciniekiem tam, ka Irānā sieviete tika nogalināta vienkārši tādēļ, ka viņa miermīlīgā veidā pauda savu protestu. Tolaik viņas nāve tika nofilmēta ar mobīlo telefonu, un šīs video materiāls uh, pēc tam tika izplatīts tā, lai visa pasaule varētu redzēt, kas tur notiek. Šāda veida informācija var būt uh, pieejama tikai un pateicoties brīvam, brīvai pieejai internetam un iespēja paust savu viedokli. Mēs zinām, ka daudzos gadījumos uh, blogeri tiek apcietināti. Pavisam nesen 19,5 gadus tika piešķirta Irānas blogerim par to, ka viņš vienkārši pauda savu viedokli. Daudzos, daudzās valstīs cilvēktiesību aktīvisti uh, ir apcietināti. Esam jau runājuši par tādu valsti kā Irānu, bet tas pats notiek arī Ēģipte, Azerbaidžānā, Ķīnā, kur ugunsmūri ir milzīgi, bet arī Birmā, Venecuēlā, Kubā, un tad ir arī citas valsts šajā sarakstā. Hillary Clintone janvāri savā runā teica, ka, Eiropa, ka ASV ir globāla atbildība tajā, lai aizsargātu cilvēktiesības un tiesības paust savu viedokli visā pasaulē. Un uh, mēs apzināmies, ka arī mums ir šāda veida atbildība. Akses, manuprāt, ir fantastisks kandidāts Saharova balvai, un mēs varam, un mēs varam palīdzēt viņiem. Uh, man ir arī video ieraksts, uh, es diemžēl nevaram skatīties to šeit, varbūt arī kāda cenzūra darbojas, bet jebkurā gadījumā jūs varat uh, uh, ieskatīties viņu mājaslapā un paskatīties viņu video ierakstu. Paldies, Šakir kundze! Un tagad Haita Malmaleha kungs arī alfabetiskajā kārtībā. Un tā kā pirmā persona, kas parakstīja vi, viņa kandidatūru, uh, ir Heidi Hautala, kas pierēs arī vada šo sanāksmi, tad es palūdzu kolēģi Donski, lai viņš prezentētu šo kandidātu. Donska kungs, jā, paldies! Liels paldies un patiešām ir uh, ar lielu gandrījumu prezentēšu jums uh, Heitam Almalehu, kas ir Sīrijas jurists cilvēktiesību aktīvists, Hautals kundze un citi ir nominējuši viņu 2010. gada Saharovā balvai. Gadu pēc rezolūcijas pieņemšanas Sīrijas jurista Muhamada Alhasanī lietā, kurš patvaļīgi tika arestēts un turēts apcietinājumā bez tiesībām sazināties ar ārpasauli, Eiropas parlaments 2010. gada 9. septembri pieņēma rezolūciju par cilvēktiesībām Sīrijā, īpaši uzmanību veltot 80-gadīga cilvēku juristu, cilvēktiesību jurista Haitama Amalieha lietai. Vispārēji izlūkdienas darbinieki 2009. gada 14. oktobrī patvaļīgi arestēja Haitamu Amaliehu un turēja apcietinājuma pilnīgā izolācija līdz 2009. gada 20. oktobrim, kad viņu nopratināja armijas prokurors un viņa lietu izskatīja Damaskas otrajā otrajā kara tribunālā, lai gan kara tribunāla nav pilnvaroti izskatīt cilvēku civiliedzīvotāju lietas. Šis arests notika laikā, kad Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzēja parakstīt asociācijas nolīgumu ar Sīriju, kurā būtiska nozīme piešķirt cilvēktiesību ievērošana 2010. gada 4. jūlijā Haitam Salmalīks saskaņā ar Sīrijas krimināla kodeksa 285 un 286 pāntu tika notiesāts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem par nepatiesu un pārspīlētu ziņu izplatīšanu, kas aizskar nacionālās jūtas. Šīs apsūdzības ierosināja Haita Malmalih intervijas plašsaziņas līdzekļos, kurās viņš negatīvi vērtē to, ka Sīrija vēl ar vien spēkā ir ārkārtas likuma, kā arī Sīrijas iestāžu pastāvīgo iejaukšanās tiesu sistēmas darbībā. Startautiskās pilsoniskās sabiedrības organizācija rīkotās tiesas procesa uzraudzības misijas savos ziņojumos skaidri liecināja, ka izskatot Haitam Almaleh lietu nav ievērotais negas tiesas startautiskie standarti. Vasarā krasi pasliktinājas Haitam Almaleh veselības stāvoklis, lai gan viņiem ir artrīts, diabets un vairāk dziedzera problēmas, viņiem ir liekta regulāra medicīniskā aprūpe. Sīrijā ievērojama cilvēktiesība jurista Haitam Almaleh notiesāšana pavēr ceļu cilvēktiesību juristu un aizstāvi pastāvīgam vajāšanam, kas ir nopietns brīdinājums juristiem, kuri atbalsta tiesiskumu un kuriem katru dienu nākas sastapties ar ierobežojumiem, ko paredz 1963. gadu pieņemtie ārkārtas likumi. Pēc Sīrijas puses pieprasījuma tika atlikta Eiropas Savienības un Sīrijas asociācijas nolīguma parakstīšana 2009. gada oktobri padomu pilnvarēja komisija noskaidrot situāciju un rasties pie parakstīt šo nolīgumu. Parlaments 2010. gada septembra rezolūcija uzsvēra, ka Sīrijā pasliktinās situācija cilvēktiesību jomā regulāri tiek apspiesti juristi un cilvēktiesību aizstāvi un pieprasa izstrādāt konkrētu mehānismu, lai varētu sākt Sīrijas un Eiropas līgums slēdzēju puses diskusijas par tiem konkrētiem uzlabojumiem cilvēktiesību un demokrātijas jomā, ko Eiropas Savienība sagaida no Sīrijas iestādēm. 2010. gada Sakaro balvas piešķiršana Haitamam Almalekam varētu būt nozīmīgs atbalsts tiem cilvēkiem, kas Sīrijā aizstāv cilvēktiesībām. Un tas varētu būt svarīgs vēstījums Eiropas Savienībai, kurai jānodrošina saskaņot un efektīvu ārpolitiku cilvēktiesību ievērošanu un veicināšanu ziņā. Personiski varu teikt, ka man bija privilēģija organizēt semināru Eiropas parlamentā, lai runātu par Haitam Almaleka situāciju Šajā seminārā es saņēmu ļoti plašu informāciju un varēju nonākt pie secinājuma, ka Almaleha kungs, kas ir Sīrijas patriots un cilvēktiesība aizstāvis, tik tiešām ir pelnījis to, lai viņam tiktu piešķirta 2010. gada Sahara balva. Lielas paldies, Donska kungs! Diemžēl es nepieminēju, ka Aksesu nominēja Eiropas Liberāļu un Demokrātu apvienības grupa, un savukārt Haitam Salmalehu, Haitam Almalehu no, nominēju es pat un vēl 44 deputāti. Tagad tik trešais kandidāts, tā ir organizācija Breaking the Silence, un šo kandidātu nominēja Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, kā arī citi, un šeit Daniels Komdindits mums prezentē šo informāciju, kā arī Eiropas apvienotā uh, kreiso Ziemeļvalstu zaļo kreiso spēku konfederālā grupa, un tā būs Marina Kristīna Viržie. Lūdzu, sākam ar konventa kungu. Merci, ouais, je suis plus habitué. Euh, Paldies, jā, esmu jau gandrīz atradinājies no uzstāšanās. Eh, godātie kolēģi, es gribēju jums teikt, ka mūsu atbalsts organizācijai Breaking the Silence ir, nav kā arguments pret citiem kandidātiem. Visas iesniegtās kandidatūras ir cienīgas saņemt Saharov balvu, par to nav nekādu šaubu. Mēs ierosinām Breaking the Silence ļoti vienkārši iemesla dēļ. Izraels Palestīnas reģionā šobrīd izšķiras eh, tas, vai nākotnē valdīs miers vai notiks karš. Un ir šeit izšķiras divu tautu nākotne. Ja sarunas, kas ir sākušās un tik grūti virzās uz priekšu, ja tās tagad apstātos tādēļ, ka tiek paplašināta okupācija, ka tiek uh, būvētas apmetnes un ka Izraels armija un atsevišķi Izraels pilsoņi to atbalsta, tad mēs nezinām, kā, kā notikumi sagaidām šai reģionā. Un tas ir ļoti satraucoši. Un tieši šo iemeslu dēļ grupa Breaking the Silence, kas pārstāv lielā vairākumā uh, tās locekļi ir Izraels armijas karēvi, kas ir uh, dienējuši okupētās teritorijās, intifādas laikā, kas ir atradušies Gazas teritorijā, un šie bijušie karēvi sniedz liecības par nelikumīgām darbībām, ko ir veikusi Izraēlas armija. Šeit nav runa par to, ka tiek apšaubīta demokrātija Izrēlā bet vēsture ir pierādījusi to, ka demokrātiskas valstis, kad tās okupē citas valstis, tās atkāpjas no demokrātijas. Skaidrs piemērs tam ir Francijas okupācija Alžīrijā. Francija ir demokrātiska valsts, bet Francijas armija Alžīrijā rīkojās nedemokrātiski un antidemokrātiski. Tā bija okupācijas armija. Izraēlas armija okupētajās teritorijās ir okupācijas armija, un tādēļ mēs iestājamies par šo organizāciju Breaking the Silence. Tie ir ļoti drosmīgi cilvēki, kuri saskaras ar izolāciju Izraēlas sabiedrībā un apspiešanu, jo Izraēlas sabiedrība nevēlas dzirdēt par to, kāda ir reālā situācija okupētajās teritorijās. Es aicinu visus doties uz Hebronu Vai jūs zinat, kas ir Hebrona? Hebronā ir 350 Izraels okupantu, kurus aizsargā uh, tūkstoši Izraels karēvju uh, pret 150 tūkstošiem palestīniešu. Un tas viss notiek, lai aizsargā 350 okupantus. Tas ir neiedomājami, kāda ir attieksme pret palestīniešiem, kas dzīvo Hebronas pilsētā un ka Izraels armija to visu aizsargā. Kad mēs balstām par Breaking the Silence, mēs balstojam par mieru, par demokrātijas godu Izrēlā. Kad mēs balstojam par Breaking the Silence, mēs ap sakām, ka mēs iestājāmies par divām valstīm - palestīniešu valsti un Izraēlu un mēs atbalstām pacifistus visās pusēs - Izrēlā un Palestīnā. Un tieši viņi ir tie, kas var nodrošināt mieru šai reģionā. Un mums ir jādod iespēja mieram gūt virsroku šajā reģionā, un Breaking the Silence dod šīs iespējas, un mēs sniegtu savu atbalstu balsojot par šo organizāciju. Paldies! Paldies Konam Bendit kungam, un tagad es dodu vārdu Bēržierkundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es negribētu atgriezties pie konvendīta kunga teiktā, es tikai gribēju paskaidrot tehniskāk, kas tad ir šī organizācija Breaking the Silence. Šī organizācija tika izveidota 2004. gadā, lai dotu iespēju Izraēlas karēviem, kuri atgriezās mājās no dienesta, izteikt savu viedokli. Viņiem nebija iespējas runāt. Un šī organizācija eh, apkopoja anonīmas liecības par tiem faktiem, ko uh, šie karēvji bija piedzīvojuši par to, kas viņiem, ko viņi bija spiesti darīt okupētajās palestīniešu teritorijās. Šī organizācija apkopo šādas liecības, tās ievieto internetā savā mājaslapā un informē sabiedrību Izrēlā, Eiropā un ASV. Šo organizāciju atbalsta virkne Eiropas valstu. Finansējums uh, Eh, tiek nodrošināts to, Izraels valdība uzskata par ne, nepieņēmāmu, ka šāds finansējums tiek nodrošināts uh, organizācijām demokrātiskā valstī, ka drīzāk būtu viņu vārdiem jāsniedz atbalsts trešās pasaules valstīm, tā saka Izraels valdība. Breaking the Silence turpina darbu, ir apkopot liels skaits liecību Goldstone ziņojumu atbalstam. Un Breaking the Silence ir viena no tām organizācijām, kas šodien saskaras ar draudiem no Izraēlas valdības puses. Pret šo organizāciju ir vērsta kampaņa, ko organizē Izraels org eh, valdība pret nevalstiskām organizācijām, kuras saņem finansējumu no Eiropas valstīm. Kā jau norādīja eh, Daniels Konbendits, eh, tas ir ļoti svarīgi sarunu procesam, tas ir arī svarīgi, lai mēs zinātu, kas notiek Izrēlā, Es uh, gribu uzsvērt priekšsēdētājs kundz, ka cilvēku tiesībām ir jābūt vienādām visā pasaulē un visiem cilvēkiem. Paldies Veržers kundzei. Tagad mēs nonākam pie mūsu ceturtā kandidāta, un tas ir Giljermo Fariņas, uh, kurš kandidē visu to cilvēku vārdā, kur cīnās par brīvību un cilvēktiesībām Kubā un šo kandidatūru ir izvirzījusi Eiropas Tautas partijas grupa Kristīgie demokrāti un Eiropas konservatīvo un reformistu grupa un Edvards Kožušņīgs un 91 uh, cits deputāts vēl. Un uh, šī prezentācija notiks divās daļās. Vispirms būs Načo Salafranka ar kolēģiem un pēc tam Kozušņikungs. Paldies, priekšstādātāji. Ir ļoti grūti izvēlēties vienu kandidātu, kas atbilst Sakarova balvas kritērijiem, proti miermīlīga pretošanās. Un tieši tāds ir Giljermo Fariņas. Viņš jau ir saņēmis brīvības balvu ko piešķir organizācija žurnālisti bez robežām Viņš miermīlīgā veidā protestē pret to, kas norisinās Kubā. Nesen viņš ir uzsācis bada streiku, lai aizsargātu savu cīņas biedru tiesības. Ir pagāja daudzas dienas līdz uh, citi ieslodzītie tika atbrīvoti ar uh, baznīcas atbalstu. Uh, Viņš ir jau īstenojis 23 bada streiku savā dzīvē, un viņš cīnās par cieņu un cilvēku cieņu un cilvēku tiesībām savā valstī. Tādēļ mēs izvirzām šo cilvēku balvai. Sarjus Švorskis. Fariņas ir uh, Mm, gatavs mirt par brīvību, viņš cīnās miermīlīgiem līdzekļiem, viņš uh, pārstāv kubu. Šī kandidatūra runā pati par sevi, nav nepieciešama īpaši paskaidrojumi. Mēs pazīstam daudzus brīvības cīnītājus, kas ir maksājuši par uh, savu mērķu sasniegšanu ar savu dzīvību, kas ir bijuši cietumā, bet tas, šis kandidāts ir īpašs, viņš ir izmantojis bada streikus, lai cīnītos par brīvību, viņš riskē ar savu dzīvību, lai mainītu Kastro režīmu. Uh, Un es domāju, ka šis cilvēks augstākā mērā izpilda visus izvirzītos kritērijus Saharova balvas piešķiršanai, un tieši tādēļ mēs pilnīgi, pilnībā atbalstām šo kandidatūru. Paldies arī Švarska kungam, tagad Jaroslavs Valensa. Paldies katru gadu! Iespēja piešķirt šo balvu ir tāds īpašs notikums mūsu parlamentam, lai novērtētu ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet konkrētas demokrātiskās pārmaiņas, kas notiek konkrētā valstī. Nevar, protams, teikt, ka demokrātijas kustības šobrīd dzēļ un plaukst Kubā, nē, bet šajā gadījumā mēs runājam par jauniešiem, par vienkāršiem jauniešiem, kas ir pret uh, Kubas diktatūru, un šeit Fariņies kungs ir panācis ļoti daudz cilvēku tiesību uh, ietvaros, un manuprāt, viņš ļoti labi atspoguļo ar savu darbību, kas īsti ir Saharova balva. Mēs tiešām vēlamies šajā gadījumā raidīt signālu, lai parādītu, ka uh, nehumāna izturēšanās pret politiskajiem ieslodzītiem cilvēku tiesību uh, e, aizstāvju spīdzināšanā un līdzīga rīcība ir absolūti nepieņemama, bet kas ir vēl svarīgi, mēs varēsim šādā veidā redīt skaidru signālu, ko mēs domājam par nākotnes politisko situāciju Kubā. Paldies Valenco kungs un tagad lūdzu Edvards Kožušniks. Dāmas un konge, akadēmiķis Saharovs 68. gadā bija ļoti uh, godējam personā, un Saharovs bija viens no komunistu bloka pārstāvjiem, kas stang, stingri iestājas pret okupāciju. Viņš varētu vai nu mierīgi vienkārši dzīvot padomu savienībā, nodarboties ar zinātni, vai arī viņš varēja būt ārpus likuma. Un šajā gadījumā viņš saprata, kas viņam ir jādara. Viņš kļuva par cilvēktiesību aizstāvi, lai gan tas viņam daudz ko maksāja. Un tāpēc mēs vēlamies šeit runāt par tādiem pašiem cilvēkiem kā Saharovs kad Kubas ieslodzītais mīra, tad bija vēl viens ieslodzītais uh, Haniera kungs, kas šajā gadījumā uh, nolēma iet cita cilvēka vietā uz cietumu. Un viņš cīnījās par Kubas iedzīvotāju brīvību, un es uzskatu, ka viņš uh, rīkojas ļoti līdzīgi pašam Saharovam. Viņš bija gatavs ziedot savu dzīvību, savu brīvību, savas intereses, lai palīdzētu citiem. Fareņies kungs vienā no intervijām teica, ka Kuba ir viena milzīga koncentrācijas nometne. Šajā gadījumā ir jāpalīdz iedzīvotājiem. Ja mēs palīdzēsim Fareņa kungam, mēs palīdzēsim visiem Kubas iedzīvotājiem. Mums ir jāizmanto šī bāva, raidītu signālu, lai parādītu, ka Fareņies kungs ir atbalstīts no mūsu puses. Paldies! Thank you very much for. Paldies par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar Giermo Fariņas kunga kandidatūru un eh, minējāt arī citu cilvēku tiesību aktīvistu Kubā. Nākamais kandidāts ir Aminetu Haidara. Viņu ir uh, izvirzījis Norberts Noizers, Vilijas Maijas, Rauls Rumēvai Rueda un 40 citi deputāti. Pirmajam došu vārdu Romēvas ir Roēdas kungam, pēc tam Vilijam Aieram. Lūdzu, pirmais uh, uh Roēdas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es īstenībā vēlējos sākt savu uzrunu tāpat, kā to darīja Daniels Kons Bendits. Jāņem vērā, ka tas attiecas uz pilnīgi visiem Saharo balvas kandidātiem, jo mēs vēlamies uh, ka, lai šie cilvēki tiktu apbalvot par viņu sasniegumiem, bet nekādā ziņā neuzskatām, ka viņiem vajadzētu konkurēt citiem ar citu. Kādēļ mēs esam izvēlējušies tieši Aminetu Haideru, ko es vēlētos uzsvērt? Tā ir eh, šīs sievietes izcilā personība. Pr Kādēļ mēs izvēlējāmies tieši uh, Aminetu Haidaru? Uh, Mums ir jārunā nevien par eh, šīs kandidātas personību, bet uh, ir jāsaprot, kādēļ viņa vispār ir uzņēmusies šo darbu. Aminētu Haidara ir uh, eh, pietiekami pazīstama cilvēktiesība aktivitā, uh, aktīviste, un viņa pietiekami aktīvi cīnās uh, pret cilvēku tiesību apspiešanu un uh, Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka Saharova balva nozīmē konkrētu vērtību aizstāvību un cīnīšanos pret netaisnību, kas joprojām pastāv pasaulē. Haidaras kundze ir ļoti atbilstoša kandidāte, jo nevien viņa ir izcila personība, bet viņa arī cīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem ar e, savām tikai sev raksturīgām metodēm. Vēl kāds iemesls, uh, kādēļ mēs piedāvājam tiešām Inetu Haidar kundzes uh, kandidatūru, mums ir jāuzņem savu atbildību kā Eiropas uh, parlamenta deputātiem. Aminētu Haidaras kundze aizstāv arī cilvēktiesību aktīvistus kaimiņu valstī, Marokā. Viņa Viņas eh, kandidatūras piedāvāšana īstenībā ir arī zināms tests mūsu uh, iespējai un mūsu prasmē iestāties par šādu vērtību aizstāviešanu. Un, protams, eh, cilvēku tiesības ir jāizstāv, ir jāizstāv demokrātija un pamatvērtības. Aminetu Haidaras eh, kandidatūra pilnībā atspoguļo tās vērtības, par ko arī cīnās Eiropas Savienība. Un ja viņa saņem Saharo balvu, tas raidīs pareizo signālu. Tas nevien labvēlīgi ietekmēs ES Marokas attiecības, bet arī Eiropas Savienības un Vidusjūras reģionu valsts attiecības. Paldies! Tagad Vilijs Maiers. Paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies! Jau vairāku politisko grupu deputāti ir izteikušies, un e, vairāki deputāti arī pāri politisko partiju robežām ir sadarbojušies, lai izvirzītu kopīgas kandidatūras. Jāņem vērā, ka šeit mēs runājam par tādu simbolisku personību. Haiders kundze iestājas par Rietum Sahāras e, aktīvistu aizstāvību, un jāņem vērā, ka kādreiz tā bija Spānijas kolonija, un līdz ar to Spānijai ir milzīga atbildība. Protams, līdz ar to savu atbildības daļu ir jāuzņems arī Eiropas Savienībai. Īsnībā Haidaras kundze ir eh, vienīgā kandidāte, kuras apbalvošana nozīmītu visciešāko saikni ar Eiropas Savienības atbildību. 2009. gada novembrī Haidars kundze uh, tika pārvesta, viņa tika aizturēta atgriežoties no brauciena uz ASV, un viņu mm, aizturēja, konfiscēja pasi, uh, tas notika Lansarotas lidostā, un viņai īstenībā viņu izraidīja no valsts, no kuras viņi nevarēja izraidīt, jo tā bija nelegāli okupēta valsts. Tā tad arī e, šis gadījums simbolizē visu to, kas notiek šajā reģionā. Jaņa vērā, ka Rietum Sahāra jau 30 gadus cīnās par savu neatkarību, e, cīnās par pašnoteikšanās tiesībām, un tās ir tiesības, ko garantē arī ANO konvencija. Protams, eh, tas ir ļoti izcils paraugs citām Āfrikas tautām. Es domāju, mums ir jāraida pietiekams skaidrs signāls, izvirzot Aminētu Haidaras eh, kundzi kā Saharo balvas kandidātu, un mēs tādā tā veidā pierādīt, ka arī mē, mums eh, šī rietuma Sahāras iedzīvotāja cīņa ir tuvu pie sirds, un mēs esam vistiešākajā veidā tajā iesaistīti. Proti pēc kolonizācijas procesā ļaut cilvēkiem uh, izmantot uh, pilnībā savas pašnoteikšanās tiesības un, protams, Haidars kundze ir uh, pats par sevi saprotams pelnījuši šo balvu un viņi ir vienkārši izcila kandidāti tās iegūšanai, bet uh, ar to vien nepietiek. Tas būtu pietiekami labs signāls visai tautai, tātad Rietumu Sahāras uh, iedzīvotājiem, kas dzīvo šajos kādreiz kolonizētajos apgabalos, viņus apspiež Marokas iestādes. Uh, kas pārkāpi šo cilvēku pašnoteikšanās tiesības um, un dara to ļoti nekaunīgi. Tādēļ būtu patiešām ļoti labi, ja Haidars kundze tiktu izvēlēta kā kandidātu un arī saņemt šo balvu, ņemot vērā to, ka pateicoties viņai mēs kā caur tādu ruporu varētu sūtīt arī Eiropas Savienības vēstījumu visā Rietum-Sahāras uh, reģionā. Tas būtu vienkārši izcili, ja mēs to paveiktu. Paldies! Maier. To... Paldies, uh, Maier kungam! Nākamais kandidāts, kas ir pieteikts, ir uh, Davids Izāks. Viņa kandidatūru pieteica Ola Šmits, Cecīlija Vikstroma, Mo Marita Polsina, Lena Eka un 37 citi deputāti. Pirmajam došu vārdu Olem Šmitam, pēc tam Ses Cecīlijai Vikstromai. Šmita kungs, jūs lūdzu pirmais. Much, um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien Ir pagājusi diena, kad eh, Dāvids Isaks ir bijis cietumā ilgāk eh, par trim uh, tūkstošiem dienu, tātad 3299 dienas, tie ir apmēram 9 gadi. Un viņš cietumā ir pavadījis šo laiku vispār bez jau kāda tiesas procesa. Viņš ir uh, Eritrejas izcelsmes žurnālists, kas pēdējos gados ir dzīvojis Zviedrijā. Uh, jāņem vērā, ka mums ir jāuzņem savu atbildību, un Dāvids Īsakungs ir Eiropas Savienības pilsonis. Bet vēl svarīgāk par viņa pilsonību ir viņa nodošanās savai idejai. Viņš cīnījās par plašsaziņas līdzekļu un runas brīvību. Viņš dzīvoja ļoti labos apstākļos Zviedrijā, bet viņš izlēma atgriezties atpakaļ Eritrejā, lai vadītu pirmo neatkarīgo plaš, eh, laikrakstu šajā valstī. Viņš ticēja nākotnē, viņš ticēja Eritrejas iespējām, viņš cerēja, ka šī būs valsts, kurā cilvēki varēs justies brīvi un brīvi brīvi izteikties un paust savu viedokli. Un īstenībā tās ir galvenās Eiropas Savienības pamatvērtības. Diemžēl Davida īsaka sapnis nepiepildījās. Tagad viņš ir ieslodzīts cietumā. Piedāvājot Davida izsaka kandidatūru, mēs arī vēlējāmies pievērst uzmanību citiem žurnālistiem, kas joprojām atrodas cietumos. Tie ir bijuši cilvēki, kam nav izvirzīts nekādas formālas apsūdzības, un viņi nav arī stājušies tiesas priekšā. Ir daudz politisko ieslodzīto Eritrejā, un viņu skaitlis eh, grozās ap apmēram 40 tūkstošiem. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, ja Dāvids Isaks saņems uh, eh, Saharo balvu 2010. gadā, tas pierādīs, ka mēs ne, nesam uh, vienaldzīgi pret uh, tādu attieksmi, kas valda Eritrejā, ņemot vērā Dāvidu Īsaku un citus politiskos ieslodzītos, un ka mēs nenogurstoši cīnīsimies par runas brīvību visā pasaulē. Un, kolēģi, es jums teikšu vaļsirdīgi, iespējams, ka Dāvids Īsaks cietumā vienkārši lēnām mirst, viņš dzīvo briesmīgos apstākļos. Tādēļ lūdzu, lūdzu, dārgie kolēģi, balsojiet par viņu, nākamgad varētu jau būt par vēlu. Paldies! Now, uh, Paldies Šmita kungam un tagad Vikstroms kundze izteiksies kā nākamā. I don't see me and hear me. Es ne, neredzu, nedzirdu Vikstroms kundzi. Šmita kungs, vai jūs vēlties pateikt kaut ko vairāk, varbūt Vikstroms kundzes uh, vietā kaut ko pateikt, vai ar to pietiek? Um, I was informed that uh, next to you. Es vēlos pateikt, ka Vikstroms kundzei arī vajadzēja prezentēt Isaku kungu kandidatūru, bet viņa nav ieradusies. Tad mēs eh, tagad vienkārši pārējām pie nākamā kandidāta, vai varbūt jūs varat izmantot Vikstroms kundzei atvēlēto laiku. Es atvainos, bet man neviens neteica, ka es varētu runāt Vikstroms kundzes viedā. Nu, es varu atkārtot vēlreiz to, ko es jau teicu. Lūdzu, balsojiet par Isaka kunga kandidatūru. Viņš eh, mirst cietumā. Paldies, Šmita kungs! Nākamā kandidāte ir Birtukāna Mideksa, un e, viņu nominēja sociālistu un e, demokrātu grupa Eiropas parlamentā. Viņ, ar viņas kandidatūru mums iepazīstinās Adrians Severīns un pēc tam Anna Gomieša. Pirmais Severīna kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, sociālistu un demokrātu grupa. Uh, ar aklamācijas procedūru izlēma piedāvāt Birtukānas Mideks kundzes kandidatūru Saharo balvas pasniegšanai. Viņa ir Etiopijas politiķe, partijas līdere. 2008. gada decembrī viņai tika piespriests mūža ieslodzījums cietumā. 2010. gada vēlēšanās viņa līdz ar to nevarēja piedalīties, neskatoties uz to, ka viņa vada vienotības demokrātiskumu un tiesiskumu partiju savā valstī. Mēs uzskatām, ka viņa ir eh, ieslodzīta savas pārliecības dēļ. Viņa arī tiek spietumā spīdzināta tikai tādēļ, ka viņa izmantoja pulcēšanās un izteikšanās brīvību. viņa, viņai vajadzēja arī piespiedu kārtā parakstīt dokumentu, galvojumu, un e, viņa tika atbrīvota kopīgi ar 37 citiem uh, ieslodzītiem, kas uh, tika uh, ieslodzīti par savu pārliecību, un tādā veidā viņi tika atturēti no piedalīšanās 2005. gada vēlēšanām. Tad, kad uh, demokrātijas un taisnīguma partija, kas bija viena no vadošajām partijām, neskatoties uz uh, parlamentāra vēlēšanu rezultātiem, tā tomēr neiekļuva valdībā. Uh, drošības spēki uh, apturēja 187 cilvēkus, uh, nošauja 187 cilvēkus. Birtukan Mideks netika nošauta, bet uh, viņa tika apcietināta un viņai tika piespriests mūža ieslodzījums. Etiopijas uh, varas iestādes atvainojās un uh, Birtukana Midaksa tika apžēlota. Viņa 2007. Uh, gadā pēc ilgām sarunām tika atbrīvota un viņa bija pavadījusi ieslodzījumā 18 mēnešus. Vēlāk viņa uzstājās Zviedrijā kongresā un stāstīja par to, ko ir pieredzējusi. Pēc tam viņa atkal atgriezās Etiopijā un viņai piedraudēja, ka viņa tiks arestēta un viņai tiks piespriezt mūža ieslodzījums, ja viņa neatsauks uh, uh, savus vārdus, tātad to, ko viņa ir teikusi šajā pasaukumā Zviedrijā. Tālāk Birtukanas Mideksas kundze atteicās to darīt, un viņa tika atkārtot ieslodzīta cietumā. Viņa uh, tiek spīdzināta, viņas veselības stāvoklis aizvien pasliktinās. Eiropas parlaments pieprasīja, lai Birtukana Mideks atbrīvot no cietuma bez kādiem priekšnosacījumiem, un eh, šis lēmums tika pieņemts. Piebalga kungs martā 2010. gadā pateica, ka Birtukan Mideksas ieslodzījums eh, varētu eh, pasliktināt valdošo situāciju un nelabvēlīgi ietekmēt 2010. gadā paredzētās vēlēšanas. Saharova balva e, pienākas tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešams uh, Eh, vairāk balss, eh, kuru centieni ir jāpamana starptautiskajā līmenī. Ja mēs piešķirsim eh, Saharo balvu Birtukanai Mideksai, tad tas būs pareizais signāls visiem ieslodzītiem Etiopijā un Eiropas parlaments pievērsīs vairāk uzmanības Birtukanai Mideksai. Viņa ir jauna sieviete, māte, viņa ir tikai vi viena no dažām. Uh, politiskajām līderēm visā Āfrikas kontinentā, un mums arī jāparūpējas par tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu Āfrikas kontinentā. Paldies! Un tagad Anna Gomeša lūdzu. Paldies! Es, protams, varu papildināt Severīna kunga teikto. Protams, mēs nemēģinām vienu kandidātu izspēlēt pret otru, jo katrs no viņiem ir pelnījis šo balvu. Bet, darbie kolēģi, es vēlējos pavaicāt, cik daudz no jums ir dzirdējuši par Birtukanu Mideksu, neskatoties uz to, ka pagājuši nedēļu mēs pieņēmām rezolūciju, kas prasa viņu atbrīvot no ieslodzījuma. Tā ir jauna afrikāņu sieviete, kas cīnās par demokrātiju un taisnīgumu savā valstī. Viņai ir mazi bērni. Tagad viņa ir ieslodzīta cietumā uz mūžu un viņu nedrīkst apciemot ne viņas mīļie, ne radinieki, un viņa cīnās pret apspiešanu, viņa cīnās pret nežēlīgu režīmu. Šis režīms mēģina izmantot tādu valodu, kas mums patīk Eiropā, cilvēktiesības, demokrātija un tā tālāk, bet īstenībā viņš šos principus bradā kājām. Severīna kungs jau teica, ka ir tūkstošiem politisko ieslīdzīto Etiopijā. Tur nav nekādas plašsaziņas līdzekļu brīvības. Deutsche Welle un Voice of America ir laikraksti, kas ir uh, aizliegti šajā reģionā blogeri arī nevar brīvi publicēt savu viedokli internetā. Internet brīvība ir ierobežota un mums ir politiska atbildība. Īstenībā mēs Etiopijas režīmu atbalstām. Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem Etiopijas uh, donoriem un tā ir viena no populistiskākajām valstīm Āfrikā. Tajā tāpat atrodas galvenās Āfrikas Savienības iestādes un mēs īstenībā visu to ignorējam. Tā ir AKK valsts, bet tā neievēro cilvēku tiesību normas, kas tā ir jāievēro saskaņā ar Kotonu nolīgumu. Nu kā tas ir iespējams? Eiropas Savienība. mēģināja arī palīdzēt risināt konfliktu starp Etiopiju un Eritreju šis konflikts īsnībā ir radījis karus reģionā. Šī valsts, tad, kad Bušs bija pie varas Amerikā, arī uzbruka Somālijai. Šis karš bija ļoti labi paredzams un īstenībā tika arī atbalstīti dažādi ekstrēmistu režīmi. Tātad mums ir jāizcēl savu politiskā atbildība, mums ir jāstāv stingrus savām kājām, mēs nedrīkstam ignorēt šīs nekārtības, kas notiek Etiopijā. Jāpieprasa pilnīgi jebkāda beznosacījuma atbrīvošana, lai cilvēki, kas ir ieslodzīti par politisko mm, pārliecību, tiktu nekavētos atbrīvot no cietuma. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākamais kandidāts ir tēvs Tadeuš Ngien Fan Lī no Vietnamas. Viņu ir reformējis Eiropas uh, konservatīvo un reformistu grupa. Un Vizārds Legutko iepazīstinās mūs ar šī cilvēka kandidatūru. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze. Īstenībā eh, pēdējie abi kandidāti bija zināmā mērā saistīti, bet eh, tika runāts arī par eh, kristiešu vajāšanu pasaulē, un šis ir katoļu uh, priesteris no Vietnamas, Tadeuš Ngiens Van Lī, viņš piedzima 1947. gadā centrālajā Vietnamā. Pēc tam viņš kļuva par uh, katoļu mācītāju, tas notika 1974. gadā. Viņš kalpoja arhibiskapam Kim Dienam un Viņš ir viens no galvenajiem Vietnamas cilvēktiesību aktīvistiem, un e, viņš e, pret nekārtībām cīnās ar nevardarbīgiem līdzekļiem, tādā veidā mēģinot sasniegt savus mērķus. E, Ngiens Van Lī mēģināja cīnīties par taisnīgumu un līdztiesību komunistu režīmu laikā. Viņš tur ir darījis visu savu mūžu. Jau 20 gadus viņš ir pavadījis ieslodzījumā vai mājas arestā par cilvēku cieņas un demokrātijas aizstāvēšanu. Pirmo reizi viņu arestēja 1977. gada septembrī par to, ka viņš izplatīja divus arhibīskapa un Gien Kim Dien rakstus, kuros tika nosaudīts tas, ka valdība apspiež reliģiskās minoritātes. Pēc tam viņš uz brīdi tika atbrīvots uh, no cietuma, lai varētu veikt medicīnisko aprūpi bet uh, viņu cieši turpināja uzraudzīt un uh, tiek uzskatīts, ka viņš eh, rada apdraudējumu valsts drošībai un Van Lī kungam eh, draudēja, ka viņš tiks nekavējoties apcietināts gadījumā, ja viņš švērsīsies pie starptautiskās sabiedrības, lai tā iesaistītos un pievērst uzmanību situācijai cilvēktiesību jomā Vietnamā. Tēvs Gieņa Van Lī savu darbu cilvēktiesību un cieņas aizstāvības jomā īsumā raksturo šādi citāts. Civilizēta sabiedrība nedrīkst pieļaut, ka kāda valdība, neatkarīgi no tās ideoloģijas vai politiskajiem principiem, pārkāpja vispārējās cilvēktiesības un izolēja savu tautu aiz dzels priekškara, pamatojoties uz neiejaukšanos valsts iekšlietās. Citādi beigas. Tad, kad eh, Van Lī kungu intervēja dažādas ārzemju radiostacijas, viņš vērsās pret vienas partijas sistēmu Vietnamā, un īstenībā tā ir arī galvenā politiskās un uh, reliģiskās apspiešanas uh, sakne Vietnamā. Protams, jārunā, ka uh, runas brīvība, viedokļu brīvība tiek apspiesta Vietnamā, tika uh, Gienlī raksts publicēts eh, vienā žurnālā, to parakstīja arī citi aktīvisti, un tas tika izplatīts pagrīdē. Pēc tam šī žurnāla redakcija tika slēgta, eh, tur piedalījās eh, prokurori, preses pārstāvi un arī drošības spēki. Uh, Giens Van Lī cīnās par pamatiesību ievērošanu un tieši šīs cīņas dēļ komunistu režīms viņu ir iesvietis cietumā, kur viņš eh, pārdzīvo smagus apstākļus, viņš ir izolēts un visas viņa cilvēktiesības eh, ir pilnībā pārkāptas. Un viņš ir arī atteicies no tā sauktajiem pakalpojumiem, ko vietnamiešu garīdzniekiem piedāvā komunistu režīms. Tā tad viņš ir atteicies atteicies no jau kāda veida privilēģiem, lai varētu turpināt cīnīties uh, par cilvēku reliģisko un citām brīvībām, par runas brīvību, un Angēna Līkungs tādā veidā ir pierādījis uh, savu drosmi un pašaizliedzību. Viņš pieprasa uh, līdztiesību, taisnīgumu Vietnamā, pieprasa, lai tiek ievērota iestāžu institucionālā demokrātija. Es vēlējos pateikt, ka vēl līdz šim neviens Vietnamas pilsonis netika izvirzīts Saharovu balvai, nestoties uz to, ka Vietnamā valda brutāls komunistu režīms. Tātad tēvs Ngiens Van Lī ir pilnībā pelnījis Saharovu balvu, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs viņa kandidatūru. Paldies! Paldies Legutko kungam! Un tagad es uh, piedāvāju jūs uzklausīt Pēdējā kandidāta prezentācija tā ir organizācija Open Door, un to arī ir mums piedāvājis Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Un atkal, lai Gutko kungs mums iepazīstinās ar šo organizāciju, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētā. Cienījamie kolēģi, ar lielu prieku un gandrījumu prezentēšu jums organizāciju Open Doors. Eh, open Doors ir kristīga misija, kas nepiedara nevienai konfesijai, kas atbalsta vajātus kristiešus. Eh, visā pasaulē četri no pieciem cilvēkiem, kuri tiek vajāti savās reliģiskas pārliecības dēļ, ir kristieši. Un šeit ir dažādi vajāšanas veidi, sākot ar atsevišķiem gadījumiem un beidzot struktūrāla apspiešana iestāžu puses, un tas notiek dažādās valstīs. Uh, Open Doors uzņēmuma organizācijas vēsture sākas 1955. gadā Nīderlandē. To, to laika Eiropa bija sadalīta, piemēram, tāda valsts kā, valsts kā mana. Un šeit pilsone Anne Van Biel nu, devās uz Centrāla Eiropa, arī uz Poliju, un viņa pamanīja, ka kristieši ir vajāti un viņi vairs nevar paust savu pārliecību. Anne Vanderbela uzskatīja, ka viņi ir jādara kaut kas lietas labā, lai atbalstītu apspiestos kristiešus. Viņa atgriezās Nīderlandē un kopā ar brāli Andrew izveidoja organizāciju, kas šobrīd ir pazīstama kā Open Doors. Organizācijas sākotnējais mērķis bija palīdzēt kristiešiem, kas dzīvo uh, komunistu pasaulē, Centrāla Eiropā, Austrum Eiropā un Ķīnā, piemēram, arī tādā valstī kā Čehoslovākijā. 70. gados misijas darbība tika izvērsta, tuvēs austrumot un dažreiz Āfrikā, un šobrīd viņi strādā visās sešos kontinentos un vairāk nekā 50 valstīs šī organizācija darbojas. Open Doors uh, veids dažāda veida darbības, piemēram, lobismu rietumu valstīs un tajās valstīs, kurās darba, darbojas režīms, kas ierobežo reliģijas un ticības brīvību. Sniedz arī palīdzību ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem. Tā sponsorē arī uh, Bībeles skolu izveidi, kristiešu bēgļu, atraņu un bāriņu atbalsta centru, uh, Bībeles un liter, reliģiskās literatūras izplatīšanu. Šī organizācija parasti nesadarbojas ar politiskajiem spēkiem attiecīgajā valstī. Āne Vanderbili runājas ar komunistu līderiem, ar Hamas līderiem, viņa runā arī ar Talibanas līderiem un runā arī par to, ka nepieciešams samierināties un uh, risināt situāciju miermīlīgi. Runāšu ļoti konkrēti par to, ko ir izdarījis Open Doors. Runāsim par Dimitriju, kas ir Uzbekistānas pastors, un 97. gadā viņš tika apcietināts tādēļ, ka it kā nodarbojas ar kādu nelegālu reliģisku aktivitāti un ieslodzīts cietumā. Open Doors organizācija sniedz informāciju publiski un padarīja, izdarīja visu, lai viņa vārds netiktu aizmirsts. Otrais piemērs ir tas, ka pavisam nesen Open Doors uzsākā lielu operāciju, lai palīdzētu Pakistānas plūdu cietējiem. Tas ieska, ieskaita arī reliģiskās minoritātes, un gadu laikā Open Doors iz, ievāca ļoti plašu pieredzi visā pasaulē, un tādēļ viņi var katru gadu publicēt tā saucamo World Watch List, kas ir uh, saraksts, kurā pasaules valsts ir ierindotas pēc tā, cik lielā mērā viņi, viņi vajā kristiešus, kas aktīvi nododas savai ticībai. Uh, tāda valsts kā Ziemeļkoreja, piemēram, ir šī saraksta pašā priekšgalā. Cienījamie kolēģi, es sirsnīgi lūdzu jūs atbalstīt šo organizāciju. Open Doors ir organizācija, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar palīdzēšanu citiem. Uh, Šī organizācija darbojas pāri, po, pāri politiskajiem, reliģiskiem un citām barjerām un paliek uzticama savai misijai, ir gatava aizstāvēt reliģiskās brīvības, kas savukārt ir saistīts ar tiesībām, brīvi paust savu viedokli ar tiesībām, pulcēties un ar tiesības aizstāvēt savus reliģiskos viedokļus. Uh, Un visos šajos gadījumos mēs runājam par cilvēku pamatiesībām. Es tiešām uzskatu, ka organizācija Open Doors ir, ir, ir pelnījusi Saharova balvu 2010. gadā par sasniegumiem 55 gadu garumā. Liels paldies, cienījamie kolēģi! Mēs dzirdējam par deviņiem kandidātiem, kas ir izvirzīti 2010. gada Saharova balvu saņemšanai. Un Es domāju, ka paudīšu jūsu viedokli, ja teikšu, ka visi šie kandidāti ir pelnījuši šo balvu. Man ir viens paziņojums. Šogad Oleks Orlovs, kas ir 2009. gadā Saharo balvas ieguvējs, viņš tika aicināts Strasbūrā, uz Strasbūru 21. oktobrī, bet diemžēl Es jums varu paziņot, ka viņš mums teica, ka viņš nevar mūsu ielūgumu akceptēt, nevar ierasties oktobrī Strasbūrā, tādēļ, ka viņš pret viņu ir izvirzīta krimināla apsūdzība. Tādēļ, ka Ramsens Kadirovs, Čečenijas valdības, vald, valdības pārstāvis, Viņu ir apsūdzējis krimināla pārkāpumā, un Maskavā šobrīd tiek izskatīta šī lieta. Un mēs varam, protams, arī pieminēt šo 2009. gada balvas, balvas ieguvē. Un tagad lūdzu šo līkundzi, kas ir devkamtais vadītāja. Paldies! Mums ir tagad brīvā mikrofona seans, 15 minūtes ir jūsu rīcībā, lai jūs varētu uzstāties un saust, paust savu viedokli par kandidātiem. Vai kāds uh, vēlas uzstāties Marija Muņes divas minūtes? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Visi kandidāti ir cienīgi, bet daži ir pelnījuši šo balvu vairāk nekā citi. Un būtu labi, ja mēs ar šās balvas starpniecību godinātu tos kandidātus, kas nav nonākuši laikrakstu virsrakstos. Ja mēs eh, runātu par cilvēkiem, kur varbūt eh, ne nerīko bada streiks, bet kur joprojām atrodas cietumos cilvēki, kuri mm, joprojām mm, nav panākuši savus mērķus un kuriem mēs vēl neesam pild, nekādu atbalstu snieguši. Es gribētu runāt par Eduardo Galjāno, kura valoda tiek uzskatīta par dialektu, kura reliģija tiek uzskatīta par mājiņticību un kura partija tiek uzskatīta par folklorisku. Un mēs varētu dot viņam vārdu piešķirot balvu mums nevajag izmantot uh, to, šo balvu, lai sasniegtu mūsus politiskos mērķus, bet gan tiem, kuriem mēs varam palīdzēt sasniegt viņu mērķus. Un visi šie kandidāti ir pelnījuši godu. Paldies par to deksmi, ar ko jūs atbalstāt savus kandidātus. Tas ir ļoti svarīgs brīdis mūsu parlamenta darbā, un mēs varam godināt personas, kuras visas ir uh, pelnījušas jau balvu, kuras visas varētu godināt uh, balvas, Sakarova balvas garu. Es, jā, beigšu šo uzrunu. Protams, eh, katrai lietai savs laiks, un tagad mums būs eh, jāizdara izvēle par kandidātiem. Mums būs jāizraugās trīs kandidāti kopējās sanāksmēs starp attīstības komiteju un um, ārlietu komiteju. Tas notiks Strāsbūrā un pēc tā 17. oktobrī un pēc tam 21. oktobrī tiks izvirzīts arī Strasbūrā viens kandidāts. Šo balvu var piešķirt gan fiziskai personai, gan organizācijai vai juridiskai personai. Laureāts tiks uzaicināts uz kopīgu ārlietu komitejas, attīstības komiteja un cilvēktiesību komitejas sanāksmi 13. decembrī Strasbūrā un balvu sasniegšana notiks 15. decembrī pusdienlaikā Strasbūrā. Tā ir parastā prakse un Eiropas parlamenta sekretariāts uh, centīsies nodrošināt maksimālu publicitāti šim notikumam, bet uh, par to tiks uh, paziņots ne tikai parlamentā, bet arī Eiropas padomē un visur Strasbūras pilsētā un Ziemassvētku tirdziņā tiks izplatīta informācija par šo notikumu. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze, veržie kundze saka, es jau negribēju uzstāties par kādu kandidātu, jo es jau prezentēju mūsu kandidātu, bet es gribētu uh, komentēt to, ko teica Hautās kundze par balvas laureātu memoriālu. Ja mēs nespējam reaģēt tad, kad kāds uh, Saharo balvas laureāts nespēja ierasties Eiropas parlamentā, tāpēc, ka pret viņu tiek vērstas represijas savā valstī, Tas nozīmē, ka tad tas liecina par to, ka mēs neko nepanākam ar balsu piešķiršanu, ja mēs nespējam aizstāvēt savus laureātus. Protams, mēs te varam rīkot milzīgus šovus, bet katrā gadījumā mums ir jāpauž apņēmīgs protests no parlamenta puses, uzstājot, vēršoties pie atbildīgām iestādēm, prasot, lai varētu šis memoriāla pārstāvis ierasties uz balvas pasniegšanu un nevajag nogaidīt līdz pēdējiem brīdim. Daniels Konsbendits. Jā, es gribēju teikt, tas ir taisnība par memoriālu, un tas vienmēr ir arī taisnība runājot par uh, balvas laureātiem Kubā, un parlaments nav spējis rast risinājumu, un uh, balvas uh, laureāti atsevišķi nav spējuši ierasties un saņemt šo balvu, un tās ir milzīgas problēmas, kas aizsits ar šādām valstīm, un es šeit pat nepieminu Huģie, kurš jā, atradās cietumā tajā laikā. Es runāju par Eiropas Savienības attiecībām. Uh, Gomešs kundze, es gribēju runāt ar Huģijā. Un, uh, un arī es gribu teikt, citi kandidāti, kas tika izvirzīti un citi, kas tika, saņēma balva, balvu, atradās cietumā un joprojām atrodas cietumā Huģijā Ansansuči, bet mēs esam panākuši citu kandidātu atbalstu atbrīvošanu. Uh, Sanes kundze, kura jā, tika atbrīvots no cietuma un uh, apliecināja balvas nozīmi. Uh, es piekrītu Veržē kundzei, ka mums noteikti ir jāpauž sava reakcija, jā, protams, ir jāatgādina Hūģijas gadījums, kur joprojām ir cietumā un pat nav uz, iz, parlamentā portreti izveidot, izvietoti. Mums jāatgādina, ka šī cīņa joprojām turpinās un uh, arī ir disidenti, kas ir gājuši bojā šai cīņā. Vārds Kelam kungam. Divas minūtes. Liels paldies! Kur... Es atbalstu Kubas kandidātu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā, bet man jāsaskars ar to pašu dilēmu, izņemot pirmo, eh, pirmo kandidātu, kas eh, varbūt neatbilst visiem kritērijiem, bet par pārējiem es varu teikt, ka visi kandidāti ir pelnījuši šo balvu, un tagad jautājums, ko darīt. Es domāju, ka iepriekšējā Saharovas balvas ietekme ir bijusi diezgan ierobežota, jo, ja mēs palūkojamies uz starptautiskajiem televīzijas kanāliem, izņemot Eiroņūs, tad tajos vispār nekas netiek teikts par balvas piešķiršanu. Tas pats attiec uz starptautisko preses balvu. Es domāju, ka viens no tiem signāliem, kas mums būtu jādod, ir tāds, ka Eiropas ārējās darbības dienestam mūsu diplomātiskajām pārstāvniecībām valstīs, kur eh, balvas saņēmēji vai kandidāti dzīvo, eh, šīm pārstāvniecībām ir jāuztur pastāvīgi kontakti ar šiem cilvēkiem, pat neatkarīgi no tā, vai tie ir oficiālie kandidāti vai balvas ieguvēji. Es gribu teikt, ka mums ir jāpievērš uzmanība visiem kandidātiem Un varbūt labākais risinājums būtu publicēt uh, grāmatu, kurā ir ievietotas fotogrāfijas, biogrāfijas, atspoguļots dažā šo kandidātu sasniegumi. Un lai šie uh, kandidāti būtu uh, prezentēti, jo tiešām mums ir grūti izvēlēties, kā jūs redzat šodien starp dažādiem kandidātiem. Uh, bet tās ir problēmas, ar ko mums ir jārēķinās un kas mums ir kopīgiem spēkiem jāatrisina. Paldies! Jā, protams. Ir ļoti uh, Nožēlojam konstatēt, ka pagājušā gada balvas ieguvējs nevarēs piedalīties balvas pasniegšanas ceremonijā šodien, un es domāju, ka mēs kopā ar cilvēku tiesību komiteju centīsimies rast iespējas un veidus izstrādāt, kā paust savu protestu. Līdz ar to esam beiguši šīs dienas sanāksmi mūsu kopējo divu komiteju sanāksmi un turpinās līdz ar to ārlietu komitejas sēdi un nākošais posms notiks 18. oktobrī, kad tiks sastādīts triju kandidātu saraksts, un tas arī notiks apvienotajā ārlietu komitejas un attīstības komitejas sanāksmē. Paldies!

Colleghi, per favore, se volete prendere parte. Cienējamie kolēģi, pienācis brīdis ieņemt vietas un strādāt. Mēs mazliet pagaidījām, pirms sākam balsošanu tā, lai visi varētu sanākt šeit, sagatavoties balsošanai. Un tagad lūdzu Atrodiet savu vietu, ievietojiet savu karteņu balsošanas ierīce un sāksim arī balsot. Nu, tad tīri praktiski, kā mēs varam rīkoties. Vispirms varam balsot par atzinumiem. Un tad savukārt par sarežģītākām lietām, kas ir par Eiropas Savienības lomas stiprināšanu. Nu, tad varam sākt ar balsojumu par atzinumiem, par Līzeka kunga ziņojumu, kas ir par. Kas ir Eiropas Savienības un Gruzijas nolīgums, kas ir par, kas ir pret. Nē, nē, elektroniski, elektroniski balsojam. Elektroniski nav nekāda iebildumu. Nu tad sākam elektroniski. Līdzekļu ziņojums. Lūdzu, trīs un kartiņas ir ievietotas. Tām. Beidzam balsot. 24 pār, 2 pret, nu tad apsveicam sirsnīgi referentu. Tālāk. Otrais līdzeka ziņojums Šeit runa ir par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, un arī šeit ir Eiropas Savienība un Gruzija, 32 balstis nodotas, 27 tad 29 kopā, ne, 30 nobalsojuši, 24 pār, 5 pret, 1 atturējās. Pieņemts. Tālāk. Kovačeva kunga ziņojums. Sākam balsot. 33 nobalsojuši. Divdesmit viens, divdesmit trīs, kopā trīsdesmit divi, jā. Nu, te divdesmit deviņi pār. 3 pret, neviens neaturējās pieņemts. Nu, tad nākamais cilvēktiesības un sociālajiem vides standarti starptautiskās tirzniecības nolīgumos. Mums ir balsošanas saraksts. Kas ir Martina Konga ziņojuma? Ziņojums pirmais kompromiss, kas ir pār, kas ir pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturat, atturas pieņemts. Trīs. Trīs. Uh, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Piektais grozījums. Šeit ir mutisks grozījums, kas ir par, pret, apturs, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Piektais grozījums. Sākam balsot. Sì, è nella lista di voto. Sì, sì, sì, sì, è nella lista di voto. 38 schede. Avec ah, l'amendement orale. Certo, con l'emendamento orale, certo. Nu tad. Elektroniski pārbaudām elektroniski. Piektais grozījums pārbaudām elektroniski ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. 40 nobalsojuši, 33 pār, 7 pret. Neviens neaturējās. Ļoti labi. Astoņi tagad. Par, pret, atturas pieņemts. Deviņi, ne, atvainojiet, desmit pār, pret, atturas. Pieņemts. Vienpadsmit pār, pret, atturas. Pieņemts. 12. grozījums, ne 13. grozījums. Nē, nē, nē, arī par 12. vajag. Par 12. 12 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas Pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, noraidīts, atvainojiet, noraidīts 15. 16. ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts, 19. par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Varam pārbaudīt elektroniski. Grozījums 19. Elektroniski. Balsošana ir sākusies. Beidzam balsot. 36 pret, 8 pār, noraidīts. Tagad ir 20 pār, pret, atturas, pieņemts. 22 ar mutisko grozījumu pār, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 28 pār, pret atturas pieņemts. 29 pār pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tālāk 32 pār pret atturas pieņemts. 33 pār pret pret atturas pieņemts. 34 pār, a, nē, nē, nē, nevajag, tad par 63, par 36 pār, pret atturas noraidīts. 38 pār, pret atturas pieņemts. 39 pār, pret atturas pieņemts. Pār dokumentu kopumā elektroniski. Personāls balsojums, sākam balsot, 50 balstis, balsis jau ir ievāktas. Nu, 49 jau ir nobalsojuši, beidzam balsot. Tātad 49 pār, 1 pret, ļoti labi, Vils, liels paldies un paldies arī referentam. Bene, allora possiamo adesso procedere al punto eh, riguardante il Labi, tad pāriesim tagad pie ECO pilnveidošanas un Eiropas Savienības lomu šai procesā. Vai referents vēlas uzstāties, vai referents vēlas uzstāties pirms, pirms balsošanas. Jā, pavisam īsi, kolēģi saka Raučēt kungs, rezolūcijas mērķis bija rosināt mūsu parlamentā debats par ECO lomu un Eiropas Savienības lomu pirms ECO galotņu tikšanās. Mēs atrodamies uh, laikā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, uh, un Eiropas Savienībai šai galoģi tikšanās reizē būtu jārunā vienotā balsī, un šam, šai tikšanās reizē būtu jāpanāk arī konkrēti rezultāti. Un tādēļ es aicinātu jūs nākt klajā ar idejām um, bagātināt šo rezolūciju. Tā arī notika, tika iesniegts 140 grozījumi, lielākā daļa no tiem bija ļoti konstruktīvi un bagātināja rezolūcijas tekstu. Uh, Kopā ar ēnu referentiem mēs centāmies visu to iekļaut kompromisa grozījumos, un kopā tika izstrādāti astoņi kompromisa grozījumi, un es ceru, ka mēs visi tos arī atbalstīsim balsojumā. Vēlreiz vēlos pateikties jums par jūsu atbalstu un ieguldījumu, un arī pateicos Šulcu kungam par to, ka viņš atsauca dažus grozījumus, un es ceru, ka ka balsojumā mēs arī varēsim vienoties par uh, saskaņotu, vienotu uh, e, ārlietu komitejas viedokli, un līdz ar to mēs arī varētu izpildīt mūsu parlamenta lomu, runāt skaidri un vienā balsī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, paldies, godātais kolēģi Ročekungs, ja es varbūt arī negluži pareizi izrunāju jūsu uzvārdu sākumā. Tagad pāriesim pie balsojuma un sāksim ar 18. grozījumu, kas par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts. Jūs nepiekrītat? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 18. grozījumu. Ir 52 balsotāji, tagad 45 balso. 47, 48, beidzām balsot. 21 pār, 26 pret. Jā, jums bija taisnība, tātad šis grozījums noraidīts 19. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 20. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 21. par? Pret. Atturas pieņemts. 22. Kas par? Pret pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 24. kas par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie pirmā kompromisa grozījuma. Balsojam trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa. Šeit ir viens grozījums, ko ierosina mūsu kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos ierosināt otrajā daļā za starp vārdiem at teikšanās un NATO dalību valstis vienu grozījumu. Es tagad lasīšu angliski. Tātad ratificēt apstiprināto CFE līgumu. Labi, neviens neiebilst pret šādu mutisko grozījumu. Entschuldigung, Herr Präsident, ich habe es nicht verstanden. Votiamo l'emendamento. Labi, tad balsojam par mutisko grozījumu un otro daļu eh, pirmajā kompromisā. Tātad mēs piebil, pievienojam līdz šim brīdim. Otrā daļa ar mutisko grozījumu. Kas ir par? Kas pret? Atturas pieņemts. Trešā daļa, kas par? Pret? Atturas pieņemta. Tātad pārējie grozījumi atkrīt, tagad pārējām pie ceturtā kompromisa. Kas par? pret atturas pieņemts. Pārējām pie 36. grozījuma. Nē, atvainojos pie 34. grozījuma. Jābalso par 34. grozījumu trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemta. Otrā daļa atkrīt, jo pirmais kompromiss ir apstiprināts. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 36. grozījums, kas par pret atturas pieņemta. 37. ir atsaukts, tagad 38. kas par pret atturas pieņemts. 39. kas par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 42. Ka, nē. Vispirms 41 jo 37. atsaukts. Kas par 41. grozījumu? Pret. Atturas pieņemts. 42. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, balsojam elektroniski par 42. grozījumu. Tātad 53 deputāti ir nobalsojuši, 25 pār 28 pret. Jums bija taisnība, šis grozījums ir noraidīts. 44. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 46. Kas par? Pret. Atturas pieņemts nav skaidrs. Es ierosinu balsot elektroniski, sākam balsot. Tātad 53 balsošanas kartes ievietotas un 52 deputāti balso. Beidzam balsot. 29 pār 23 pret pieņēmts 48. grozījums. Nē, es atvainojos, par 47. mums jābalso. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 48. ar mutisku referentu grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 49. par? Pret. Atturas pieņemts. 50. ar mutisko referentu grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 51. kas par pret atturas pieņemts. 52. kas par pret atturas pieņemts. 53. kas par pret atturas pieņemts. 54. kas par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 56. kas par pret atturas. Nesmu īsti skaidrs par rezultātu. Balsojam elektroniski par 56. grozījumu. Sākam balsot. 53 kartīts, 52 balsotāji, kas tagad uh, beidzam balsot, 21 par uh, noraidīts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Pārējie atkrīt pāriem 59. Kas par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi, balsosim elektroniski par 59. grozījumu. Kas sākam balsot? Tā 53 balso, beidzam balso 21 pār 32 pret, noraidīts. 63. grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Kirilo kungs. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar šo grozījumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ierosinātu 13. punkta beigās un iedzīvotāju pārvietošanas ietekme konfliktu norisinājuma mēs ierosinām pievienot ref bēgļus un pārvietotās personas. Mēs zinām, ka šādas problēmas ar cilvēku tiesībām ir bijušas Dienvidu Kaukāzā, Balkānos un citos reģionos. Mēs tikai gribējām to konkrēti norādīt. Tas nozīmē 13. punkta beigās. Tātad tā, tā, tā skaitā pārvietotās personas un bēgļus. Mūsu referents uh, rādīja, ka esot uh, ar mieru, ka viņš piekrīt ļoti labi. Līdz ar to balsojam par 63. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 65. kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 71. grozījums trīs daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, kas par otro daļu par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski balsojumu par pirmo daļu? Labi, balsojam elektroniski par 71. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot pēc sociālistu grupas pieprasījuma. Beidzam balsot 53 balsojuši, 26 pār 27 pret, tā tad noraidīta ir pirmā daļa. Otrā daļa 71 grozījumam, kas par pret atturas pieņemta. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta atturas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 71. grozījumu trešo daļu. Tātad 53 balso, 52 balso, div, beidzam balso, 26 par, 23 pret pieņemts. 73. grozījums. Tagad, kas par pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss ar mutisku grozījumu. Lūdzu, iepazīstiniet ar to. Paldies, priekšsēdētāji. Mans priekšlikums būtu vārdu the appropriate vietā lietot an importance. Un tad šādā veidā mēs varētu teikt, ka OEC is an important forum to discuss un tā tālāk. Un tad otrā daļa būtu šādu priekšlikumu, lai pabeigtu astoto citātu ar vārdiem of 29 November 2009. Šādā veidā. Relatore d'accordo su, su tutti e due. Vai referents piekrīt šādam grozījumam? Attiecībā uz abiem. Jā? Ja? Tātad mēs beidzam ar 2009. gadu. Labi, tad mēs balsojam par septīto grozījumu ar šo precizējumu. Kas par pret atturas pieņemts. 81. grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz Gžiba kungs atkal. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētē. Mans priekšlikums būtu, lai papildinātu pēc vārdiem Krievijas federācija un Ukraina vārdus United States and NATO. Relatore? Onorevole Rauček, prego. No, no, di... Referents Raučeks. Es esmu pret šo grozījumu. Tādēļ nav, nevaram balsot par mutisko grozījumu. Labi. Tādā gadījumā es ierosinu divus balsojumus par 81. grozījumu. Pirmais būs par sākotnējo tekstu bez Gžiba kunga ierosinājuma. Ja šis teksts tiek pieņemts, tad šis ierosinājums netiek ņemts vērā. Lūdzu. Galer kungs, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Gžiba kunga piedāvātais mutiskais grozījums būtu pamatots tikai tad, ja mēs varētu būt pārliecināti, ir eh, iespējams šo grozījumu pieņemt, bet ja tautas partija un sociālisti ir pret šo grozījumu, īstenībā mums mutiskais grozījums nav nepieciešams. Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di questo orientamento. Labi, tad es domāju, ka tāds ir vairākuma viedoklis, tad mums ir jābalso par 81. grozījumu sākotnējā versijā. Diemžēl Gžiba kungs, tā tas ir. Kas par? Lūdzu, steliet rokas par uh, sākotnējo versiju. Kas par? Pret? Pret? un atturas. Noraidīts. 83. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 84. divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Kas par otro daļu? Pret atturas noraidīt. 85. kas par pret atturas noraidīta. 86. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 87. kas par pret atturas noraidīta atturas pieņemts. 88. kas par pret atturas pieņemts. 89. divās daļās, kas par pirmo par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Astotais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 91. kas par pret atturas. Nesmu īsti pārliecināts par rezultātu. Balsosim elektroniski par 91. grozījumu. Sākam balsot par 91. grozījumu. 53 kartīts, ievietos 51 balsotājs, 25 par, 26 pret, noraidīts. 93, kas par pret. Arī šeit nav skaidrs rezultāts, balsosim elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par 93. grozījumu. 55 balsojuši, 32 pār, 23 pret. Pārējām pie 95. grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 96. Kas par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts. 97. Kas par? Pret atturas. Arī šeit neesmu skai, nav skaidrs rezultāts. Es ai, teiktu, ka pieņēmts, bet. Uh, labi, tad pārējiem pie 98. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 101. Kas par? Pret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 atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas noraidīts. Nu, labi, ja jūs gribat pārbaudīsim elektroniski, bet man tā izskatījās, ka septītais ir noraidīts. Nu, pāriesim pie devītā. Kas par? Pret atturas noraidīts. 11. kas par? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Mums ir jābalso par desmito grozījumu, jo devītais tik noraidīts. Kas par desmito? Pret. Atturas pieņemts. Arī ast, par astoto balsojot mēs kļūdījāmies. Mēs noraidījām septīto grozījumu, tādēļ jābalso bija par astoto grozījumu. Tagad balsojam par astoto. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Pārējām pie 11. grozījuma. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 12. Kas par? pret, atturas, izskatās, ka pieņemts. 13. Kas par? Jā, jūs gribējāt pārbalsot. Sociālistu grupa pieprasa balsot elektroniski par 12. grozījumu. Sākam balsot. 56 balsošanas kartītes, 27 pār, 29 pret, noraidīts. 13. grozījums tagad, kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts atturas Nesmu pārliecināts par rezultātu, tādēļ pārbaudīsim elektroniski. Balstojām par ceturto grozījumu. 56 balsošanas kartītes ievietotas savā sistēmā. 55 balso, beidzām balsot, 27 par un 28 pret, tātad šis grozījums ir noraidīts. Tagad noslēguma balsojums. Balsojam elektroniski par dokumentu ar visiem grozījumiem. 56 kartītes ievietotas sistēmā. 56 deputāti balso. Beidzām balsot. Ļoti labi. 49 par, 1 pret un 6 atturas. Līdz ar to mēs varam apsveikt referentu ar ziņojumu pieņemšanu. Es pateicos deputātiem, mūsu komitejas deputātiem par darbu, un tagad notiks paplašinātā prezidijas sēde, un šī dēļas, e, sēdes daļa ir slēgta. Tagad izsludinu īstu pārtraukumu.